Daži paziņojumi. Deputāts Staņislavs Polčāks ir iesniedzis pieteikumu par privilēģiju un imunitāšu aizsardzību administratīvas eh, procedūras ietvaros, kuru ir iesākušas Jihlavas pilsētas eh, domes transporta dienas. Saskaņā reglamentu šis pieteikums ir nosūtīts Eiropas parlamenta juridisko